Dear colleagues, we have to be in favor of a Dārgie kolēģi, mums ir jāatbalsta spēcīga Eiropas parlamenta rezolūcija. <laughs> The strongest ever, yes. I don't know what. what... Nu. Salvador. So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen. Darbie kolēģi, sveicināti! Wir werden heute gemeinsam äh, durch diesen. Šodien mēs kopīgi strādāsim komitejā, jo komitejas priekšsēdētājs ir Serbijā. Šodien viņam ir paredzēts darba cēliens šajā valstī, un tādēļ viņš nevar ierasties pie mums, tādēļ jums vajadzēs sadarboties ar mani. Es pat domāju, ka mums nevajadzēs uh, uh, izmantot visas trīs ar pus stundas, kas ir paredzētas uh, šī, sa, šai sanāksmē, jo man šķiet, ka pēc uh, pēdējās ceturtdienas vairs īpaši daudz nekas nav piemetināms, bet, nu, protams, vienmēr ir iespējama arī pārsteigumi. Man šķiet, man nevajag tagad atkārtot, kuras valodas ir pieejamas. To visu jūs varat izlasīt mūsu komitejas sanāksmes uh, vēstkopā. Mūs pārraida arī internetā, to jūs arī visi zināt. Un šovakar nebūs koordinatoru sanāksmes, kā paredzēts. Es ceru, ka to zin vismaz paši koordinatori, jo viņu asistenti, asistenti viņiem to ir paziņojuši. Nākamā koordinatoru sanāksme notiks nākamnedēļ pirmdien Strasbūrā. Protokoll der letzten uh, Sitzung. Apstiprināsim uh, iepriekšējās sanāksmes protokolu uh, saskaņā ar parasto procedūru. Ja nevienam nebūs nekāda iebilduma, tad protokolu pieņemsim pašreizējā uh, teksta redakcijā. Jūs visi esat saņēmuši šīs sēdes darba kārtību un es piedāvāju Nu, gribu teikt, ka daži deputāti jau sēž zālē. Līdz ar to, ņemot vērā šo kvorumu, mēs varētu sākt balsošanu. Tagesordnungspunkt 9. Tas ir devītais darba kārtības punkts. Eiropas brīvprātīgās brīvprātīgā humanās palīdzības korpusa ES palīdzības brīvprātīgie izveida. Marija Mūnes de Urkiza ir atzinuma autore. Vai visi kolēģi ir paņēmuši līdz balsošanas kartītes? Nu, ir daži kolēģi, kam kartīte ir uh, aizmirsusies. Mums nevajadzēs balsot visu laiku ar kartītēm, bet, protams, par atzinumu grozītā redakcijā vajadzēs balsot ārkārtīti. Līdz ar to, ja kolēģiem ir kartītes, es lūkšu tās ievietot paredzētajā spraugā. Un jādomā, ko darīt ar tiem kolēģiem, kam nav līdz kartītes, lai viņi attiecīgi varētu arī nodot savu balsu un tapt dokumentēti. <laughs> Jā. Jā. Sorry? 1, 2, 3. Ja. Oh. <laughs> ähm, Edith. Edith Herzog. Ja, ja. Ja. Gut. Edith vēlēs kaut ko teikt. Nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an. Äh... Labi. Tagad sāksim ar balsojumu. 1A punkts, pirmais grozījums. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. ir jauns punkts 1D, un kolēģi ir iznieguši e, mutisku grozījumu, kas ir pieejams arī rakstiskā veidā. Kas par mutisko grozījumu? Pret? Atturas? Pieņemts. Verordnung, Änderungsantrag 6. Wer Sastais grozījums, kas par? Pret. Apturas. Pieņemts. Septītais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums, kas par? Un devītais, tie ir eh, līdzīgi, varam balsot par abiem kopā? Nē, labi, tad par astoto, kas par? pret, atturas, pieņemts. Devītais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums ar mutisku grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 36. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 13. un 14. vai varam balsot par tiem kopā? Kolēģi piekrīt. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemti. Piecpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemti pieņemts. Līdz ar to 37. atkrīt. 16. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. grozījums par? Pret. Atturas pieņemts. 18. kurš par? Pret. Atturas pieņemts Pieņemts. 38. grozījums, par to varam balsot kā papildinājumu iepriekšējiem, kas par pret atturas pieņemts. Tagad seko apsvērumi. Hartonga kungs ir iesniedzis 16 grozījumus par apsvērumiem. Vai mēs varam balsot par visiem 16 kopā, blokā? Tātad par visiem Hartonga kunga iesniegtiem grozījumiem, ko viņš ir sagatavojis par apsvērumiem. Kas ir pret? Atturas? Ā, visi ir noraidīti. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? pieņemts. Piektais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 35. Kazlauska kunga grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par grozīto atzinumu. Wir zählen gleich. Tūlīt saskaitīsim balsis. 3, 4, 4. Mhm, okay. Haben alle abgestimmt? Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 25 pār, eh, četras balsis vēl pieskaitām. Tātad kopumā 29 balsis ir pār. Viens kolēģis bija pret un divi atturējās. Genau. Zu den Empfehlungen äh, für äh, den Tagad ieteikumi par uh, ārlietu dienestu un tā organizācijas un darbības pārskatīšana 2013. gadā. Nadežda Ņēnski ir referente, viņu gan zālē nemanu, bet mēs balsosim tā vai tā. Pirmais grozījums par pret. Tagad jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Genau. Bitte mit numero. Uh, eh, Pirmais grozījums. Paragrāfen 1. Also alles. Par pirmo punktu. Also, nee, die, ähm, ähm, Sidonia hat no, only Salvador, Salvador and Reimer. Vēl viens kolēģis balso bez kartiņas. Alle, ab, jā, sonst haben alle abgestimmt. Vispārējie jau nobalsoja. Septiņpadsmit par, četrpadsmit pret, pieskaitot visus tos kolēģus, kas balsoja ceļot roku. Grozījums ir pieņemts. Otrais grozījums. Änderungsantrag vereinbar. Savietojums ar pirmo. Kas ir par otro grozījumu? Pret. Kas atturas? Noraidīts. Kompromiss A. Kas par? Pret atturas pieņemts. Trešais punkts, kompromis B, kas par pret, kas atturas, pieņemts. Trešais punkts, desmitais grozījums ar mutisku grozījumu. Kas par? kurš balso pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums par, arī ar mutisku grozījumu. Kurš par 11. pret, atturas, angenommen. Pieņemts. 12. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Kurš balso par? Un wer ist dagegen? Pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. 15. grozījums. Arī divās daļās. Pārt, jā. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Der ist dafür. Pret. Atturas. Noraidīta. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par grozīto atzinumu. Darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Yes, yeah. Eins, zwei, drei. Okay. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 28 balss plus 4 kolēģi bez kārtiņas, 32 balsoja par, viens bija pret un viens atturējās.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 Okay, also jetzt kommen wir zum Fisch. Nonākam pie zivīm. Bet, nu, zīves ir visai sarežģīta tematika. šeit ir runa tieši par uh, zivsaimniecības nolīgumu ar Madagaskaru. Mēs par to jau apspriedāmies un teicām, ka vēlamies balsot citu dienu un vēlamies, lai arī zivsaimniecības komiteja dara to pašu.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 Das heißt also, wir verschieben. Līdz ar to mēs balsosim Tad, kad Madagaskarā būs norisinājušās vēlēšanas, protams, mums ir jāsap, jānogaida, kurš tad īsti uzvarēs vēlēšanās un kurš ir par vēlāku balsošanu. Kas ir par? Hartonkungs, jūs gribētu kaut ko piemetināt? Voorzitter, ik zou graag dat voorstel. Priekšsēdētāji kungs, es gribētu šo priekšlikumu redzēt rakstiskā veidā. Jūs tagad to nolasījāt mutiski, bet es gribu redzēt to melns uz baltu uz papīra. Fluchtversuchs. Also wir können... Mēģināšu jums nākt pretī, Hartong kungs. Protams, mēs varam visu to noskaidrot sanāksmes beigās, un jūs varēsiet iepazīties ar tekstu rakstiskā formā. Es, protams, varu to vēlreiz nolasīt ļoti, ļoti lēnītēm, lai katrs var šo tekstu noklausīties savā dzimtajā valodā, ja Hartonga kungam tas ir paprātam. So, The Committee on Budgets ko budžeta komiteja lūdz zivsaimniecības komiteju, kas ir atbildīgā komiteja, piedāvāt, uh, pateikt, ka parlaments dod savu piekrišanu, bet uh, nogaidīs demokrātiskās vēlēšanas Madagaskarā un to brīdi, kad valstī tiks atjaunota demokrātiskā kārtība. Herr Hartung, reicht Ihnen das als... Ähm Hartunga kungs, vai ar to ir gana? Ik, ik geloof dat die vertaling eh, prima is en dat het ook goed is om het voor te lezen, maar ik wilde even... Jā, mutiskais tūkojums ir ļoti labs, bet eh, es jau visu sapratu, ko jūs teicāt, es sapratu domu, bet es gribu to redzēt oficiāli uz papīra. Man ir savu principi. Mm -hmm. D'accord, merci. Okay. Easy, he agrees, he agrees. Okay. Und der offizielle Text, dem wir dann zugestimmt haben, der steht dann im Protokoll. Nu, teksts, par kur mēs vienojamies, eh, būs ievietots protokolā. Kurš ir par šo teikumu? Kurš par? Tu postpone. Balsot vēlāk. Nevis šodien. Kurš ir pret? Un wer enthält sich? Kas atturas? Pieņemts. Kas? Jā, jā. I understood, I understood. You are... Es visu sapratu. Jūs esat pret demokrātiskām struktūrām. Man tas ir pietiekami skaidrs. Moles. Moles, jā. Moles. Vairāk vai mazāk? Ok. Um, die nächste Abstimmung. Turpinam ar balsošanu. Atkal zīvis Un atkal partneru attiecību nolīgums zīvesaimniecības nozarē. Nu, nezinu, vai te var runāt par partneru attiecību nolīgumu, bet mēs šeit runājam par nolīgumu ar Mauritāniju. Mums ir jābalso par pirmo grozījumu, kas ir iesniegts par pēdējo punktu. To ir sagatavojis Giovanni Lavija. Kurš ir par grozījumu numur viens? Kas par? Jā, yeah. we check, we check, we check. Please vote. Jā. Yeah. Pārbaudīsim elektroniskais balsojums. Ach, so, um Gottes Willen. Ha. Raimer ist. Raimer stimmt gar nicht ab. <laughs> Raimers vispār nebalso. Viņš ir ļoti priecīgs, ka šo nav kartīti paņēmis līdzi. Okay. Well, anyway, okay, okay. Wir müssen nicht, wir müssen nicht, wir müssen nicht uh, abzählen. Um. Mums tagad nevajag skaitīt balsis. Grozījums ir noraidīts. für, äh, für die Annahme des Fischereiprotokolls. Tagad balsojam par uh, zivsaimniecības protokolu pieņemšanu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsojam par ieteikumu grozītā veidā. Darīsim to elektroniski. Jā. Ja. Protams, jūs to varat izdarīt, ja jums līdzi ir balsošanas kartes. Zwei. Ja. Mhm. Und die zwei dagegen, genau. Okay. Also. Äh, 23 ähm, zu 11 zu 23 par, 11 pret, 1 atturējās. Šis atzinums arī ir pieņemts. Esam beiguši balsošanu šodien. Vai tomēr nē, priekšsēdētāji ir nedaudz samulsus. Uh, ah, ah. Doch! Tomēr vēl jābalso. Monika tomēr ir atļāvus veikt uh, pārvietojums Giovanni. Tas ir pirmais pārvietojums 2016. gads. Un referents mums paziņos, vai mums ir jābalso par vai pret, kā jārīkojas. Lo storno è relativo al trasferimento di risorse a. Resursu pārnese tiešmaksājumiem eh, pirmajā pīlārā lauksaimniekiem. Un uh, Eh, resursi, kas nāk no pārstruktūrizācijas vienošanās cukura nozarē Eiropas Savienībā, kam vajadzēja beigties 2012. gadā. T tā kā eh, šie te līdzekļi tiks pārvietoti uz 13. Eh, gadu. Un uh, viss, kas paliks pāri, būs jāizmanto budžetā, un līdz ar to ir lūgums pārvietot eh, šos te pārpalikšos līdzekļus uz tiešmaksājumu sistēmu. Nu, man nav nekāda problēma, un mēs par to varam balsot. Ja mēs vēlamies piekrist mūsu referentam, tad lūdzu celiet roku. Kurš balso pret? atturas. Ar uh, vienu kolēģi, kas balsoja pret, tomēr esam šo atzinumu pieņēmuši. Tagad esam beiguši balsošanu un ķersimies pie citiem darbkārtības punktiem. Um, Tagesordnungspunkt numuro 7. Septītais darba kārtības punkts. Arī tas ir atzinums. Šķiet, ka atbildīgā komiteja ir uh, nodarbinātības komiteja. Dereks Vons ir mūsu referents, viņš ir sagatavojis atzinumu par Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu. Derek, lūdzu. Kā tas Thank you, Chair. As you, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs jau atbilstoši teicāt, šis ir ļoti īs atzinums uh, un domāts nodarbinātības komitejai esmu centies apskatīt dažus tādus plašākus jautājumus, kas ir saistīti ar budžeta tēmām. Es eh, apsveicu šī fonda izveidošanu, tas aizstāja pārtiks izdevas programmu, kas darbojās līdz šim, un tas paplašina programmas eh, ietvarus. Tagad eh, tas var sniegt atbalstu ne tikai pārtiks izdalē, bet arī uh, mājokļu vai bezpajumtnieku problēmas un citus jautājumus. Un šīs programmas turpināšana tiek atbalstīta no komisijas un arī padomas eh, puses, bet, eh, kā es sapratu no komisijas, tad uh, finansējums nāks no sociālās uh, fonda budžeta un šie līdzekļi tiks iezīmēti. Uh, tātad 2,5 miljārdi eiro paredz, eh, bija paredzēti. Eh, un līdz šim tas nozīmēja 5 miljonu, 500 miljonus gadā, tagad ir paredzēts to palielināt līdz, eh, samazināt līdz 355 miljārdiem. Es uh, arī paudu bažas par administrīvo slogu, ko jaunais priekšlikums varētu radīt. Par cik tas tiek tagad eh, finansēts no sociālā fonda, ir jāskat, ne, nevis vairs no sociālā fonda, bet no kohēzijas fonda, tad e, jāskatās, lai pārāk sarežģīti tas nebūtu dažādām labdarības organizācijām e, tikt pie šī fonda līdzekļiem, tos izmantot. Un nevajadzētu uzlūkot kā papildinājumu programmai un nevajadzētu jau piešķirtos līdzekļus e, samazināt dalību valstīm, lai iepludinātu šī fondā. Uh, un neizmantotie līdzekļi būtu jānodot to valstu rīcībā, kurām pietrūk šo līdzekļu, jo ir virkni valstu, kas nevēlas eh, šo te finans, šo programmu izmantot. Un eh, tām vajadzētu, eh, līdz ar to vajadzētu atļaut šo eh, līdzekļu izmantot citās dalībvalstīs. Ir viens arī pretrunīgs jautājums, un tas ir līdzfinansējuma jautājums. Komisijas priekšlikumā ir 5% paredzēti, kam būtu jābūt līdzfinansējumam Nodarbinātības komiteja vēlas diskusijas par šo jautājumu, jo padomu vēlas lielāku līdzfinansējumu. Nu, mums jārunā tālāk par līdzfinansējumu un jāturpina sarunas ar komisiju par šo konkrēto jautājumu. Un ir arī četri grozījumi, eh, citu gro komentāru iesniegšanas laiks gan. Uh, ļoti īsti, tā kā aicinu tos izteikt jau šodien, jo eh, grozījuma ieslēgšanas termiņš ir rīt. Dārgie kolēģi, vai jums ir kādi ierosinājumi, Giovanni? Jan Kozlovs. Un Kozlovs kungs ar vēlas runāt. Sākumā Jānis Kozlovskis un tad Giovanni Lavija, Dominiks Rikē un Žozē Manuels. Jā, pierakstīsim runātājus. Jā, e, dziękuję, pani Šoņčonca. E, podobnie jak sprawozdawca uważam, że... Paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi kā referents, es uzskatu, ka Eiropas sociālā fonda izmantošana, lai palīdzētu vistrūsīgākajiem, protams, uh, ir saskaņā ar 20. gada stratēģiju 2020. Esošā sistēma, kā tā pastāv šobrīd, ir pārāk sarežģīta runājot par piešķīrumiem, 2,5 miljoni visām dalību valstīm e, septiņu gadu laikā, ņemot vērā visu šo palīdzības apjomu un dažādos virzienus. Maksājuma apropriāciju palielinājums uh, un pielīdzinot tos, uh, saskaņojot ar piešķīrumiem simtprocentīgā apmērā, lūk, tas, manuprāt, būtu atbilstošs risinājums. Automātiskajai procedūrai nebūtu šeit vietas jo nevajadzētu šos līdzekļus, eh, teiksim, jaukt ar tiem, kas nāk no kohēzijas fonda. Un 42. pantā minētie eh, maksājumi, tiem vajadzētu noteikt termiņu 30 dienas. Mani satrauc arī Indikātoru jautājums, eh, šie indikātori, kas noteikti atsevišķām dalību valstīm, es domāju, ka relatīvā nabadzība būtu jāietver kā kritērijs. Un visbeidzot, vēlētos at atbalstīt eh, Vohanu kungu. Jo krīzes laikā uzlikt eh, noteikumus dalību valstīm varētu vienkārši noņemt vai atņemt palīdzību tiem, kam tā ir tiešām vajadzīga dalību valstīs. Paldies, Čavani! Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi droši vien atcerēsies, ka šī uh, programma vistrūcīgākajiem atbalsta programma uh, Eh, bija iekļaut lauksaimniecības politikā. Un eh, tas tika arī sādēļ ar rastu kādu uh, vērtīgu pielietojumu produktiem, kas tiek atsaukti no tirgus un uh, varbūt izdalīt trūcīgākiem iedzīvotājiem, bet šobrīd programma maina savu raksturu. Uh, un pārtiks, bez pārtiks palīdzības ir paredzēti arī citi pasākumi, tā ir savu veidu sociālās palīdzības programma. Eh, dažādie eh, pasākumi, eh, pasākumu realizēšanas iespējas ir paplašināts, taču līdzekļu apjoms ir samazināts. Iepriekšējā plānošanas periodā mums bija 500 miljonu gadā piešķirt programmai šobrīd. Mums ir 2,5 e, eh, miljārdi visam, visam periodam. Tas ir mazāk par e, eh, 30%. Tā kā te pašā laikā tiek gaidīts, ka mēs darīsim daudz vairāk, vienlaicīgi realizējot e, īstu sociālā atbalsta programmu. Un no otras puses ir jāpalielina līdzfinansējuma apjoms, e, jo pa, e, kādreiz tas ir bijis kalpos par šķērsli. Nu, tā ir tāda iekšēja pretruna visā šajā programmā, manuprāt. Es vēlētos, mm, lai programma koncentrētos uz būtiskiem aspektiem. Vēlētos, lai vairāk uzmanības tiek pievērsts patiesai pārtiks palīdzībai ņemot vērā pašas pamata vajadzības vistrūcīgākajiem e, iedzīvotājiem, un tādēļ esmu piedāvājis grozījumu šajā sakarā. Piekrītu arī tam, kas tika teikts par līdzfinansējuma likmi. Protams, ka uh, e, Būtu labi, ja tas attīstītos tā, kā referents sacīja, kas attiecas uz kopējo apjomu šai programmai un šiem resursiem. Nu, mēs esam uh, krīzes viducī un virkne mm, cilvēku, kas varbūt dzīvoja ar pietiekamiem resursiem krīzes laikā, ir nokļuvuši to cilvēku skaitā, kam šo resursu trūkst. Un eh, trūcīgo cilvēku skaits neapšaubām ir pieaudzis. Lūk, tas ir jāatceras. Paldies tagad, Izabela. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies, referenta kungs par uh, ziņojumu projektu sagatavošanu. Es jūs pilnībā atbalstu. Es uh, uh, augstu vērtēju vienkāršību, ko jūs esat izvēlējies uh, šajā teksta Otrakārt, es gribētu norādīt uz līdzfinansējuma briesmām, jo tās valsts, kam jau tagad ir visgrūtākā finansiārā situācija, būs um, saskars ar situāciju, ka ir arī daudz nabadzīgu cilvēku šajās valstīs un nebūs iespējams sniegt šiem cilvēkiem palīdzību. Iznāk, ka šīs, šie cilvēki tiks sodīti divkārt. Tāpat atbalstu jūs teikto par līdzekļu apjomu un runājot par šo budžeta priekšlikumu, tā, tas ir pietiekami tālējoši, varbūt vajadzētu kaut ko drusciņu vienkāršot, bet pirm, pilnībā kopumā es atbalstu un uh, gribu teikt, ka budžeta komitejas atzinums, kas parasti ir tehnisks, šoreiz ir saistīts ar uh, palīdzības sniegšanu tiem, kas ir taupības pasākumu upuri. Un šādu cilvēku ir arvien vairāk šādu pieju uzspiež Eiropas Savienību un būtu paradokso, paradoksāli tagad apstiprināt tādu budžetu, ka mēs noteiktu finansiālus ierobežojumus palīdzības sniegšanai uh, taupības pasākumu upuriem, kaut gan šajā gadījumā Eiropas Savienība ir līdzatbildība, un tas būtu absolūti netaisnīgi gan uh, politiski, gan morāli, un tādēļ esmu gatava uh, sagatavot uh, atbilstošu grozījumu šim projektam. Paldies, tagad vārds Dominikam Rikē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es arī pateicos Logan kungam par sagatavo ziņojumu projektu, un es viņu pilnībā atbalstu. Kolēģi teiktais arī šķiet pilnībā pamatots, jo uh, tiek paplašināts geogrāfiskais aptvērums uh, krīzes dēļ, pieaug palīdzības saņēmēja skaits, un tādēļ ir grūti iedomāties, ka budžeta finansējums tiek samazināts. Es gribu arī teikt, ka šīs uh, kampaņas uh, pārtiks palīdzības izdalīšanai tiek plānots septembrī, un tad tas sāk darboties oktobrī, novembrī, tad tiek iepirkti pārtiks produkti, veidot uzkrājumi, bet pašreizējais mehānisms uh, pašreizējā formā beidz darboties 2013. Uh, gada beigās. Un ja nu tagad iznāktu tā, ka netiek apstiprināts daudzgad finanšu uh, plāns vai netiek paredzēta finansiāla palīdzība šai sistēmai, kas tagad notiks, jo tādā gadījumā mums vispār nebūs nemaz naudas un nekādu perspektīvu nebūs naudas saņemšanai, lai varētu šo palīdzību sniegt. Un, uh, domājot par 2014. gada budžeta perspektīvām, tad šīm palīdzības sniedzējām organizācijām nebūs iespējams sagatavoties 2014. gadam, un mēs varam saskarties ar īstu katastrofu, un tiešām var gadīties, ka nebūs bu budžeta projekta un ka tas nebūs nobalsots, un tādēļ ir jādomā par kaut kādu risinājumu nākošajam gadam. Un es, es, es arī esmu iecerējis iesniegt šādu priekšlikumu, bet mums vajadzētu paredzēt, ka šādā gadījumā vajadzētu lūgt Eiropas sociālajam fondam, kuram līdzekļi jau būs iezīm, iezīmēti, vajadzētu kaut kādu pagaidu risinājumu paredzēt 2014. Uh, gadam, jo pretējā gadījumā tā būs reāla katastrofa. Paldies! Es saprotu, ka nā, problēma ir uh, reāla, un mums noteikti ir jāmudina padomi kaut ko darīt, lai mēs jau līdz septembrim varētu vienoties. Protams, bija dažādas uh, viedokļa atšķirības uh, arī starp dalību valstīm, citas gribēja vispār šo fondu svītrot, bet nu, tādu milzīgu konfliktu jau nebija. Bet saprot, problēma patiešām ir klātesoša Frederiks Dārdens, Žozē Manuels un tad Jurgens. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlējos pateikties mūsu referentam Derekam par sagatavoto priekšlikumu. Un es darbojos gan budžeta, gan nodarbinātības komitejā un uh, strādāju pie nabadzības uh, apkarošanas platformas, un tādēļ mani priecē šī palīdzības sniegšana visnabadzīgākajiem cilvēkiem to varētu arī paplašināt šo aptvērumu, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka būs mazāk līdzekļu mūsu rīcībā un ar tiem nepietiks, lai apmierinātu visas vajadzības. Tādēļ ir jāsaglabā kā prioritāte pārtiks palīdzība, ņemot vērā vietējās vajadzības dažādās dalību valstīs. Tāpat vēlējos uh, pievērst uzmanību definīcijai par un eh, es gribu teikt, ka arī nedrīkst šo līdzfinansējumu pārspīlēt, jo tas varētu bremzēt fonda izmantošanu, bet ja ir valstis, kuras vēlas brīvprātīgi uh, sniegt līdzfinansējumu, tad tas būtu jāparāds, bet līdzfinansējums nedrīkst būt obligāts. Un nobeigumā vēlos norādīt, ka mēs nedrīkstam uh, pieļaut, ka tiek pārējas periodā pārtraukta pārtikas uzkrājumu veidošana tālākai izdalīšanai, tādēļ ir jāris, jāmeklē kāds risinājums, vai nu iesaistot Eiropas sociālo fondu vai kādu citu, lai nodrošinātu šīs pārtikas palīdzības nepārtrauktību. Paldies! Dank, um... Paldies! Mums ir jāsaprot, uh, ka mēs vēlamies strādāt pie tādas uh, pamatīgas regulas, un pēc tam, ja tiek atvēlēti šim līdzeklim tikai 2,5 miljonu, no to gan nav gana. José Manuels, lūdzu. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também queria dar os. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlētos uzslavēt mūsu referentu. Uh, E, manuprāt, ir e, vispārēji vienprātība atbalstot viņa nostāju, un es piekrītu arī visiem iepriekšējiem runātājiem. Runājot par stratēģiju Eiropa 2020, mērķis bija samazināt par 20 miljoniem nabadzīgo cilvēku skaitu Eiropā. Tātad šis mērķis ir tieši saistīts ar mūsu apspriežamo programmu. 20 miljoni uh, nabadzīgo cilvēku. Izskatās, ka tagad apstākļi mums ir aizsteigušies priekšā. Bija paredzēts nabadzīgo cilvēku skaits samazināt par 25%, bet tagad jau ir vairāk nekā 20 miljonu nabadzīgo Eiropā, un tādu ir arvien vairāk. Un uh, tagad tātad šis uh, mērķis ir atvirzījies tālāk, nekā tas bija sākumā. Vēl viens jautājums, kas gan nav tieši mūsu kompetence. Šīs programma, šī programma it kā tagad aizstās pastāvošo pārtiks palīdzības programmu, kas ir līdzfinansēta un tiek saglabāta līdz finansēšanas proporcija, bet šeit vajadzētu paredzēt 100% finansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Iepriekšējā programma bija paredzēta, lai likvidētu pārtikas uzkrājums un pārpalikums, vai tad tādu tagad vairs nav, kas ar tiem notiek. Eiropas Savienības tiesas lēmums bija tāds, ka šos pārtiks uzkrājumus nedrīkst izmantot, bet ja Eiropa grib darboties efektīvi, tad tas ir nepieļaujami, ka mēs pārtiks produktu uzkrājums un pārpalikums nevaram izmantot. Mums ir jāatrod kāds legāls risinājums šim jautājumam, bet es nezinu, cik daudz šādu uzkrājumu un pārpalikumu ir un kas ar tiem notiek. Paldies, protams, mēs varam iepazīties ar visām nostājām, bet es gribu atgādināt, ka ir izstrādāts jauns priekšlikums jaunai programmai, jo ES tiesa uzskatīja, ka uh, tam nevajadzētu būt KLP politikas uzdevumam uh, piedāvāt pārtiks produktus vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem ja mēs eh, vēlamies te vēl ieviest kaut kādas papildus atsaucas, tad mums ir jāpie, eh, jāpieprasa, lai komisija piedāvā jaunu priekšlikumu, ko tad darīt ar pārtiks produktu atlikumiem, ar, ar lauksaimniecībā saražotā atlikumiem. Es ceru, ka komisija būs gatava beidzot eh, sāk, sāk kustēties, kaut ko darīt. Un mēs nevaram to izdarīt vien paši. Jurgens tagad lūdzu. Paldies, Juta! gribēju pateikties eh, referentam par ieguldīto darbu. Es domāju, ka mēs varam piekrist eh, galvenajiem aspektiem šajā ziņojumā, bet ja mēs runājam par uh, lauksaimniecībai atvēlētiem līdzekļiem, šādu pārvietojumu varbūt ir iespējams argumentēt, bet es īsti nesaprotu, vai uh, līdzekļi ir pārvietot no vienas budžeta pozīcijas uz otru. Un, protams, mums arī vajadzētu parūpēties par to, lai šī nauda tiktu pārvietot, jo savādāk to vajadzēs ņemt uh, no citām programmām. Un nu, tad jau tur radīsies papildus problēmas. Es arī gribēju atgādināt, ka šie līdzekļi nav pietiekami Daudzi cilvēki cieši no krīzes sekām. Grieķijā situācija ir visbēdīgākā, bet arī daudzās citās valstīs nabadzība ir pieaugusi apmēros, ir daudz palīdzības virtuvju, cilvēkiem uz ielas tiek darī, dalīta zupa, un tas, ko dara padome, nu, es domāju, vienkārši cīniski tā samazināt līdzekļus visvārīgākajām sabiedrības grupām. Mums tas ir arī noteikti jāpasaka. Tālāk līdzfinansējums. Es varu to tikai uh, vēlreiz pasvītrot. Uh, man uh, atzinuma autora pieeja liekas ļoti simpātiska. Paldies. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Mēs te nevaram runāt par līdzekļu pārvietošanu vai pārmešanu no vienas kategorijas otrā, jo mēs uh, strādājam pie jauna DFS un jaunas programmas, bet man arī nešķiet, ka programmai ir atvēlēts eh, pietiekam daudz līdzekļu. Un, eh, ja mēs eh, iepazīstamies ar šo tekstu, tad tā ir tāda programma, apakšprogramma, kas pakārtot Eiropas sociālajam fondam. Un, protams, ja vajadzības ir lielākas nekā reālā nauda, mm, tad nauda tiek paņemta no ESF. Nu, situācija ir visai kutelīga. Vai kāds vēlas vēl runāt? Lūdzu, referenta kungs noslēgumā. Yeah, yeah, thanks, Chair. Can I thank... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties kolēģiem par viņu uh, ierosinājumiem, par viņu pausto atbalstu. Gribu saikt Jānam, ka not noteik, mums jādara tā, lai noteikumi labdarības organizācijām, nevalstiskām organizācijām nebūtu pārāk sarežģīti. Un tāpat jārisina jautājumi par tehniskiem jautājumiem, par rādītājiem. Viņš gatavs iesniegt grozījumus. Giovanni runāja par, par to, ka uh, ja mēs gribam ar tiem pašiem līdzekļiem izdarīt vairāk, tad uh, iznāks katram mazāk naudas, un tādēļ mums jādomā par prioritātēm, kad pieaug nabadzība, tomēr ir jādomā par prioritātēm un, un par, par uh, to, ka līdzekļu apjoms ir patiesībā samazinājies, tagad ir tikai 2,5 miljārdi. Tālāk vairāk kolēģi minēja līdzfinansējumu. Uh, Es pats vēlētos, ja iespējams, eh, nodrošināt, lai šis, šie projekti tiktu finansēti 100% gadījumos no Eiropas Savienības līdzekļiem. Bet, ja mēs apmaksātu visu 100% apjomā, tad varētu sniegt palīdzību mazākam skaitam projektu. Tādēļ ir jārod kaut kāds kompromiss vai uh, vai elastība jāparēdz līdzfinansējuma līmenim. Varbūt nabadzīgākās dalība valstis varētu saņemt 100% atbalstu un uh, bagātākās valstīs šis uh, līdzfinansējums būtu lielāks, jānosaka. Un es gribu vēlreiz kolēģiem teikt, ka diskusija bija ļoti laba un uh, kolēģu aktivitāte apliecināja, ka šis jautājums tiešām ir ļoti būtisks un aktuāls. Paldies kolēģiem! Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz uh, pusdienas laikam rītdien. Balsošana ir paredzēta 26. martā. Un nodarbinātības komitejai būs pietiekami daudz laika arī pašiem savu darbu pietiekami labi organizēt. Tagad sekos astotais darba kārtības punkts par globalizācijas fondu iespējamo aktivizāciju. Šeit ir viens Itālijas gadījums. Frederiks Dardēns, lūdzu. Ist unser Berichterstatter, der... Šis ir mūsu referents un došu viņam vārdu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu diezgan īsi vēlos pievērst uzmanību tam, ka šeit ir runa par 1517 uh, darbiniekiem. Mm, un uh, tā tad uh, globalizācijas fondam būtu jāsniedz vairāk nekā 5 miljonu eiro atbalsts šiem strādniekiem es rosinu palīdzību piešķirt. Zinu, ka eh, nodarbinātības komiteja ir sagatavojusi grozījums, un tos mēs tuvāko dienu laikā arī saņemsim. Un es domāju, ka šis jautājums ir pelnījis, lai mēs to atbalstītu. Gibt es einen von den Kollegen oder Vai ir kāds kolēģis vai kolēģe, kas vēlētos izteikties? Nē. Nu, es no savas puses varu tikai piemetināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz pusdienas laikam rītdien, līdz pulkstens 12. Un 20. 21. datumā balsosim komitejā visdrīzāk 20. jo tad balsos arī nodarbinātības komiteja. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 15. Dann sind wir bei der Gebäudepolitik. 15. darba kārtības punkts - ēku politika. Nu, šeit nav nekādu jaunu attīstības pavērsienu. Anni Jensen. The section. Ja, okay, okay, okay. Also, ähm, da uns gerade die Berichterstattung. Tā kā e, mūsu budžeta, kopīgā budžeta referente ir kaut kur pazudusi, dosim vārdu Monikai, kas ir atbildīga tikai par vienu daļiņu no budžeta. Paldies, priekšsēdētājs kundze, nu man arī nav nekādu tādu uh, revolucionāru jaunumu, un piekdienu kopīgi ar kolēģiem apspriedām pirmo uh, ziņojumu uzmetumu, aplēses, un kolēģiem nosūtīja piekdienu uh, to rakstiskā veidā. Tur Ir uh, minētas arī galvenās atziņas, kas izkristalizējās mūsu kopīgajā darba grupā, piemēram, taupības pasākumi. Uh, Un tas, ka mēs vēlamies ieviest arī struktūrālas pārmaiņas, ko no nu, mums pieprasa ģenerāls sekretārs, mēs vēlamies uh, par šiem jaunajiem priekšlikumiem diskutēt, vēl nekāda lēmuma nav pieņemta. Un mums arī ir vienkārši pašiem uh, jāapņemas ieviest citas struktūrālas pārmaiņas, kas varētu mums kā parlamentāriešiem atvieglot mūsu darbu un mēs varētu labāk izvērtēt uh, likumdošanas. Uh, ietekmi un spriest par to, kā uh, labāk izvērtēt jaunas regulas un direktīvas un vēlamies, lai pie mums strādātu pietiekami labi speciālisti, kuru zināšanas un profesionalitāti mēs varētu pēc iespējas labāk izmantot. Protams, eh, tagad mēs piedzīvam īpašus laikus arī tādēļ, ka uh, sasaukuma laiks tuvojas beigām. Uh, Un parlamentā administrācija mums paziņoja, ka tikai 2,20% tātad līdzekļu iztērēšana pieauga šis apjoms tikai par 2,20% tikai tādēļ, ka uh, Eh, bija sasaukuma maiņa, ka mainījās kolēģi, citi kolēģi devās strādāt citur, mums vajadzēja uzņemt savā klēpī jaunus kolēģus, un, protams, tur ra tas radīja arī finansiāls sekas, lai jaunie kolēģi varētu iekārtoties savos birojos un tā tālāk. Diskusijās mēs runājām arī par to, ka pieņemot uh, normālo budžetu, proti tad, kad nemainās sasaukumi, mēs vēlamies uh, palikt zem inflācijas līkmes, un citi runāja par to, ka ir nepieciešams struktūrās pārmaiņas, ka ir jābūt algu indeksācijai ierēģiem. Uh, Iespējams, ka 1,9 līdz 2,9% indeksācija saskaņā ar inflācijas rādītājiem nebūs iespējama, bet tikai 1,3%. Un mēs ņēmām vērā arī Horvātijas iestāju, tie ir 13,6 miljoni. Uh, jaunajiem kolēģiem, kam, protams, arī ir nepieciešams dažādas struktūras un iekārtas. Ziņojumā esmu teikusi, ka ja tiks pieņemti jauni ierēģi statūti, tad prezidijam protams, ar to būs jārēķinās, jo jaunie statūti nesīs līdzi pārmaiņas un uh, ļaus mums arī ietaupīt naudu. Tad, kad uh, sarunas būs noslēgušās, mēs jau zinām, kādas pārmaiņas tas varētu nozīmēt, un tad mēs varēsim arī piedāvāt konkrētu jaunu ceļa karti, ko uh, īstenos Eiropas parlaments. Te tiek runāts par uh, Eh, pensionēšanās vecumu, par eh, darba stundu skaitu nedēļā, par atvaļinājumiem un tā tālāk. Un kolēģi Roda Bērenda vada darba grupu par jaunajiem statūtiem, līdz ar to viņi noteikti mūs varēs par to arī labāk informēt. Salīdzinājumā ar uh, budžetu 2009. gadā, tātad, kas tika pieņemts sasaukuma laika noslēgumā, izdevumi bija pieauguši par 5%, bet krīzes laikos mēs nevaram dzīvot tik izšķērdīgi, mums ir jābūt taupīgākiem. Uh, un mēs tomēr nevaram izvairīties no uh, izdevumiem tad, kad nomainās sasaukumi. Un rītdien, kad būs samierināšanās, es vēlēšos uzdot jautājumus par pārējais laiku, tātad, kad nomainās viens sasaukums un, un sāks jauns sasaukums. Mums ir arī uh, zināms juridisks saistības, un tās mēs nevaram grozīt pēdējā mirklī. Un es uh, lūgtu kolēģi atbalstu rītdien uh, samierināšanās komitejā un arī parlamenta kopīgajā darba grupā. Mēs runāsim par uh, vidējā termiņa struktūrālajām pārmaiņām, par kurām mums stāstīja ģenerālsekretārs kopīgi ar abiem uh, vicepriekšsēdētajiem. Un vēl kāda detaļa. Uh, kad māja, kad ēka, mēs jau to kādu brīdi rūpīgi vērojam, un, ja pareizi saprotam, tad otrais konkurs, otrā konkursa procedūra bija ļoti veiksmīga, un e, tas nāks pa, mums par labu arī finansiālā ziņā, mums ir izdevies ietaupīt līdzekļus, līdz ar to uh, tie kolēģi, kas šim procesam ir ļoti uzmanīgi, nenogurstoši sekojuši, tagad droši vien jutīsies visai um, priecīgi par šādiem ietaupījumiem. Es ceru, ka nebūs šeit vairs nekāda nepatīkama pārsteiguma, un es domāju, ka otrā konkursa rezultāti tiks publicēti jau pēc dažām nedēļām. Paldies! Jā, ja mēs runājam par parlamenta budžetu, turpina priekšsādātāji, mums arī pašiem ir, eh, nevajag kautrēties no saviem panākumiem. Pirms mēs atkal eh, tagad eh, mēģināsim budžetu samazināt. Džordž un tad Edīte. Jā, paldies. Paldies arī Monika par šo jaunāko informāciju. Vispirms par kādu ēku. Uh, jo 30% pārsniegums bija visos šajos pirmā konkursa mm, rezultātā iesniegtajos priekšlikumos. Nu, tā kā rezultāts ir apsveicams. Eh, runājot par vispārējo budžetu, es, protams, saprotu, ka ir šīs te vienreizējās izmaksas, kas rodas vēlēšana gadā, bet mums vajadzētu tiem, tomēr pastāvēt uz to, ka tie priekšlikumi, ko pieņēmis birojas, Mums tomēr vajadzētu uh, panākt, ka tiek palielināts uh, budžets, uh, tātad indeksēts saskaņā ar, in, ar inflāciju, kā budžeta komiteja mums vajadzētu uz to pastāvēt, jo būs ļoti grūti noturēt šādu līmeni, īpaši ņemot vērā vēlēšanu gadu, Protams, ka mums ir jāskatās arī uz pārējām iespējām ietaupīt, bet iespējams, ka mums ar biroju būs iespējams izskatīt šīs lietas un arī ar ģenerālsekretāru. Paldies, Edīt Lūdzu. Paldies. Man prieks pārstāvēt šeit sociālistu grupu. Mums tikko bija sanāksme Es gribētu lūgt sekretariātam respektēt noteikto laiku, kas ir nepieciešams eh, sagatavošanas periodām gan referentiem, gan uh, ēnu referentiem, jo mēs tikai šorīt saņēmām aplēses un arī pamatziņojumu pavisam nesen. Tātad vajadzētu respektēt šo procedūru. Es saprotu grūtības un sarežģītības šais procesos Es saprotu, ka biro lēmums vēl nav līdz mums nonācis, bet ja mēs vēlamies nodrošināt stabilu vairākumu, tad mums tiešām ir jāapmierina minimālās prasības un arī, nu, lasīt spēja vai lasīt ātrumu spēja, kādu var nodrošināt uh, parlamenta deputāti. Jo tie, kas gatavo aplēses, ir, protams, labie zēni, uh, un referenti mēs esam, tā teikt, sliktie zēni un meitenes. Nu tā, tas nevar būt vienkārši. Tā nevar teikt, ka administrācija ir tie labie un mēs esam atbildīgi par visu, kas ir slikts. Un līdz ar to es vēlētos uh, apsveikt uh, šo te ziņojumu projektu. Tas tiešām uh, satur daudz labus punktus. Uh, Un jāskatās, kā mēs varam eh, panākt grozījumu izdarīšanu atbilstošā um, laikā. Mums ir ļoti grūti paskaidrot sabiedrībai dažu labu ciparu, tāpēc varbūt pamatojamam atsevišķos uh, nodaļās ir jābūt labākam, tas mūsuprāt ir svarīgi. Ir svarīgi, lai uh, mēs skatītos, kur tālāk varētu vēl ietaupīt, jo šeit administrācijas ieteikumi un kolēģi ieteikumi būtu ļoti svarīgi. Vēlētos norādīt, ka eh, ziņojuma projektā referents eh, detalizēti izskata kopējās darba, apvienotās darba grupas eh, izskatītos projektus. Nu, no vienas puses Eh, šeit eh, ir jāskatās uz budžeta ziņojumu detalizēto tekstu, bet no otras puses mēs aicinām eh, kop, apvienoto darba grupu pirms budžeta uzsākšanas rudenī pabeigt darbu, lai varētu iestrādāt pamatprincipu ziņojumā. Un es arī piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Ja kā palielinājums ir 18,3% attiecībā uz ēkām, un tas ir viens no lielākajiem palielinājumiem. Uh, atskaitot tātad šīs te pārējais izmaksas, ko rada vēlēšana gads. Mēs, protams, vēlētos tekstā iestrādāt to, ka ne jau administrācija panāca ietaupījums kad ēkas sakarā, bet tas ir noticis mūsu komitejas ieteikumu uh, dēļ. Tā tad ir svarīgi pateikt, ka mēs bijām tie, kas izdarīja šo spiedienu, lai veiktu šo otro konkursu procedūru, un tiešām mēs redzam, ka ir panākts progress pateicoties mums. Es domāju, ka visi mēs varam piekrist, ka līdzekļi, kas ir jāizmaksā pārējais periodā, tiem, uh, deputātiem un darbiniekiem, kas pamet parlamentu, ir jāizmaksā, bet šeit ir vajadzīga detalizētāka informācija par to, cik daudz naudas iepriekšējā vēlēšana gadā tika izmaksāts no dalībvalstu puses, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka šis ir pieaugums dalībā ES līmenī, bet nereāls, jo algas maksāja dalībvalsts iepriekšējā sasaukuma eh, periodā, un tagad mums ir pieaugums, no kur mēs nevaram izvairīties. Un tagad ir jāskatās, kā veidot šo rezervu vēlēšanu gadā. Mums vajadzētu varbūt izstrādāt eh, jaunu procedūru, eh, kā mēs to darīsim, jo vienā gadā to visu sagramot ir grūti. Uh, Bet, protams, attiecīgie maksājumi ir jāizdara atbilstošā laikā, un parlamentam šeit ir jākalpo par paraugu, par tā, tad, ka parlamentam jābūt labam darbdevējiem Eiropā. Lūk, tie ir galvenie jautājumi, eh, kurus vēlējos izgaismot pēc sociālistu sanāksmes. Paldies, vairāk. Nav neviena, kas izskrib izteikties jo 2014. gada budžeta referenti vēl nav ieradusies. Ja mēs esam beiguši debats par šo jautājumu, es gribēju vēl uzklausīt referents par DF, e, DFS, un es ceru, ka Anna Jensen arī drīz ieradīsies. Monika, vai tu gribi vēl noslēgumā kaut ko piebilst? Paldies, dārgā priekšsēdētājs kundze. Es gribēju vēlreiz nosaukt skaitļus. Ja mēs salīdzinām uh, uh, to ar iepriekšējo gadu, tātad nerunājot par sasaukuma uh, beigu laiku, mēs īstenībā esam izvirzījuši aplēses, kas ir zemāks par 2013. gadu. Uh, Tā tad šeit vispār līdzekļi nav paaugstināti, ir tikai varbūt pārvietojumi vairākās budžeta pozīcijās, piemēram, zinātniskajam dienestam ir piešķirts vairāk līdzekļu un ēku politikām ēkām ir piešķirti papildus līdzekļi, jo mums tagad ir uh, arī nopirkti vairākas ēkas, kas ir Eiropas parlamenta īpašumā, līdz ar to mums ir jāmaksā komunālā, um, komunālajie maksājumi, kas, protams, uh, izdevums um, visai iespaidīgi samazina. Un rītdien pirms uh, samierināšanās komitejas mums ir uh, jāplūko šie pārējais laika izdevumi. Mēs paši vien par to esam atbildīgi. Mēs esam pēdējā sasaukuma laikā ieviesuši deputātu statūtus, un tagad mēs piedzīvojam, kādas sekas tam ir. Nu, mēs esam Mēs neesam tāds parlaments, kas uh, ir tāds kā tāda kā Nacionālo parlamentu filiāle, nē, un uh, mums pašiem ir jāsadz izmaksas, kas tagad ir atrunātas uh, jaunajos deputātu statūtos. Ja mēs mums beigās būs uh, kaut kādas, uh, kaut kādi izdevumi, uh, par kuriem nesam uzņēmušies saistības populisma vārdā vai citiem iemeslu dēļ, tad mums beigās šie pārējais laika izdevumi būs jāmaksā tā, kā to dara nacionālajie parlamenti, vispār par to nediskutējot. Es gribēju pateikties arī Ēdītē Hercogai par to, ka viņa mēģināja šeit rosināt tādas diskusijas un mēģināja arī izprast, kā mēs esam aprēķinājuši šos pārējais laika uh, Uh, izdevumus, kad pārējām no viena sasaukuma periodu uz otru. Mēs nevaram šos skaitus vienkārši svītrot vai kaut ko tur grozīt. Nākamgad mums tā, tad ir jāpaziņo, kad īsti notiks uh, nākamā gada vēlēšanas, kuros datumos. Un jāskatās, uh, ka pagā, pagājušā sasaukuma laikā 2009. gadā piedalījās vēlēšanās tikai 30-40% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Nu, mēs negribam, lai arī nākamgad vēlētāji būtu tik kūtri. Protams, mums ir uh, jāmāk ietaupīt līdzekļi, bet es pat nerunāju par atsevišķām budžeta kategorijām, bet gan uh, par struktūrālām pārmaiņām, jo tieši tas ir vislabākais veids, kā ietaupīt līdzekļus. Uh, Un, ja katrā kategorijā, katrā pozīcijā mēs mēģināsim uh, noņemt kādu žūksnīti naudas, tad tas nav uh, tik labi, tā nav tik laba metodika. Un 1,3% inflācijas uh, indeksācija Tie ir tādi ļoti piesardzīgi aprēķini, bet mums ir jāsaprot, ka ierēģņa algas paaugstināšana arī nozīmēs papildus izdevums. 2009. gadā īsnībā tie bija 5,33% un tajā gadā arī neiestājās neviena jauna dalība valsts. Uh, Tādēļ es gribu teikt, ka 2014. gads būs tāds ļoti īpašs gads, mums ir jābūt piesardzīgiem un mums ir jāpadomā, eh, kā saglabāt savu funkcionalitāti arī 2014. gadā, runājot arī par eh, visām nepieciešamajām ierīcēm. Paldies, turpin priekšsādātāji. Noteikti mums par to vēlreiz vajadzēs apspriesties. Rītdien būs konsultācijas pirms uh, samierināšanās no 12. līdz 14. Un tad raudzīsimies, ko darīt tālāk. Kad eh, lēmumu pieņems prezidijs? In... Nächste Woche? Vai tas ir paredzēts nākamnedēļ? Holmēras kundze atbild, viņiem vajadzēja lemt jau pagājušu nedēļu. Nu, mums taču arī kaut kādas aplēses ir uh, jāapskata. Birojs vēl nav uh, eh, pieņēmis lēmumu un. Uh, Tātad grozījumi jāiesniedz līdz 11. martam. Nu, šķiet, ka tas nebūs iespējams, šis dokuments jau ir novecojis, un e, grozījumi ir jāiesniedz arī līdz 11. martam. Tādi ir paredzētie termiņi. Nu, labi, tad darīsim, dzīvosim, redzēsim, kas notiks tālāk, saka priekšsēdētāji. Mhm. Mm ähm, Darum habe ich die zwei Daten bist miteinander du, genannt. genau, bist du dann. Tādēļ es arī nosaucu šos datumus. Monika, vai tev tas ir paprātām, vai varbūt eh, pārcelsim grozījumu iesniegšanas termiņu? Līdz ar to grozījumu termiņu noteiksim uz 12. mārtu vienu dēl, dienu vēlāk, un grozījumi ir jāiesniedz līdz pulkstens trījiem. Ēdītei un Hanais to var vēlreiz atkārtot. Priekšsēdētāja savu teikto atkārto angļu valodā, ka grozījumi ir jāsniedz līdz 12. martam. Eigentlich müssten wir jetzt mums e, vajadzēja runāt par komisijai atvēlēto budžetu 2014. gadā, bet Anni Jensen tagad uzstājas citā komitejā, kur viņai arī ir jāstāsta par budžetu, bet gribēju atgādināt, ka joprojām neesam izrunājuši ceturto darba kārtības punktu, kur tiek runāts par daudzgadu finanšu schēmu. Iepriekšējā sēdē mēs par to diskutējām visai gari. Gribēju pavaicāt mūsu referentiem, vai ir kaut kādi jaunumi, vai ir noticis kaut kas aktuāls. Nu, Ivailo, varbūt tu varētu pirmais izteikties. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšstādātāji. Īstenībā mums nav nekā tāda īpaši jauna šajā sakarā. Mēs ar Raimeru strādājam pie rezolūcijas projekta Un uh, esam saņēmuši dažus tādus eh, pirmos komentārus un strādājam pie abu referentu, mēs gaidām, kad tiks finalizēts abu referentu teksts, un tad jau eh, šos tekstus varēs izplatīt konsultācijām ar politiskajām grupām, bet uz šo brīdi man arī nekas vairāk nav ko teikt. Labi, jā, tev nav ko piemetināt, labi. Varbūt Džons Lūks varētu kaut ko piemetināt. Viņam arī nav nekas sakāms. Jūs pat negribat ne par ko diskutēt. Nu, tas nu gan ir dīvaini. Wir wollten, wir wollten über ähm, äh, das Mandat ähm, zum Trilog. Mēs vēlējāmies runāt par mandātu trīspusējām sarunām, äh, vēlējāmies to apspriest ar Annu, bet Annas vēl nav šajā zālē. Ja. Also gut, ich will ja hier nicht alle einfach nur. Es negribu kolēģis te nevajadzīgi aizkavēt. Jau uh, pagājušajā nedēļā, ceturtdien, mēs par to diskutējām. Mēs visi zinām, ko, ap ko tad lieta grozās. To zina arī Anna Jensena. Nākamā nedēļa atkal būs koordinatora sanāksme. Novēlu jums jauku atlikušo pirmdienas daļu un tiekamies nākamā pirmdiena.